un cilvēktiesību aktīvistu Tulānī Maseko un Bekī Makhubu lietu. Došu vārdu pirmām kārtām referentiem. Un pirmais, kas uzstāsies, būs Demes Mekarkungs. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Priekšādātāji, godātie kolēģi! kops 73. Eh, gada, kad tika pielikts punkts eh, politiskajām partijām un bija pilnīga eh, monarhija, kas bija pilnīgi pretēji citiem notikumiem Āfrikā. Karals mums Vatī trešais ir joprojām ar pilnām, pilnīgu varu pār jebkāda veida um, situāciju valstī. Viņš, nu, nevienu šai varā nedalās, tā ir pilnīga monarhija. ir tāpat valstī, nu, tas viss radīs ļoti negatīvu ietekmi, samazināsies dzīves, samazinās dzīves ilgums, um, tiek ieslodzīti dažāda veida um, cilvēktiesība aktīvisti, kā piemēram Dolānī Maseko un Bekī Mahubu. Viņi tiek sodīti par to, ka centušies kaut kādā veidā ieva, pie, īstenot principu par runas brīvību, bet šī valsts taču ir noslēgus Kotono nolīgumu, viņiem ir jāīstenot tiesiskuma principu un cilvēktiesības jāievēro. Komisārkungs, nu ir taču jābūt kaut kādai politikai attiecībā uz Svazelendu, un tas nedrīkst būt tikai jautājums par šo divu cilvēktiesību aktīvistu atbrīvošanu. Mums ir jādara kas vairāk, un jums jādara kas krietni vairāk, vairāk lai šī valsts varētu virzīties uz demokrātiju. Paldies, saka priekšādātājs tālāk, ko Rākungs lūdzu. Pateicos priekšsēdētāji. Tieši kā mans kolēģis nu pat jau teica, Maseko un Makhubul abi ir arestēti un ietupināti cietumā Svazilendā. Viens ir arotbiedrība kongresa jurists, un viens savukārt ir galvenās valsts avīzes redaktors. Svazilenda ir valsts, kas kopš neatkarības iegūšanas 1968. gadā gandrīz vienmēr ir bijusi kaut kādā ārkārtas situācijā, tādā krīzes situācijā. Tur valda monarhija, bet tā ir valsts, kas tomēr piedalās kopējā tirdzniecības preferenču sistēmā ar Eiropas Savienību, un tāpēc komisija ir jāpārliecinās, ka tiek ievērots visi tie, ievērot visi tie priekšnosacījumi, kas pastāv šādu e, nolīgumu piemērošanai attiecībā uz kādu valsti. Mēs nevaram uzturēt attiecības ar valsti, kas sistemātiski pārkāp cilvēktiesības. Mums jānosūta spēcīgi vēsts Svazilēnas valdībai. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk nākamā runātāja Hoibuhas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Tulānī Masako un Bekīmā Kubu uh, norādīja uh, par to, ka netiek ievērota cilvēktiesības šai valstī, ka nav tiesu sistēmā uh, sakārtota, un tagad viņi ir arestēti, lai iebaidītu citus aktīvistus. Mūsu uzdevums uh, ir atgādināta Svazilendas varas iestādēm par 2005. gada konstitūciju, kas ir jāievēro, jo 24. pāntā ir garantēta vārda un preses brīvība. Tāpat ir jāievēro cilvēku tiesību deklarācija un arī Kotonu vienošanās un e, nolīguma ar Eiropas Savienību ir jāievēro cilvēku tiesības un demokrātijas principi. Mēs prasām, lai abi šie uh, ieslodzītie nekavētu joties tiktu atbrīvoti un arī citi aktīvisti, kas ir at, atbrīvoti. Abi šie uh, aktīvisti atrodas vieninieku kamerās un mums ir nekavējoties jāprasa viņu atbrīvošana. Paldies. Paldies. Tagad Javiers Narts. Paldies priekšsēdētājiem esam jau pieraduši pie dažādiem nosodījumiem retoriskiem, kur mēs visi piekrītam šiem nosodījumiem. Bet būs būtiskāk ir no vārdiem pāriet pie, prā, eh, pie darbiem. Mums ir eh, otrais pants, kas attiecas uz demokrātijas jautājumiem, nekad tas netiek īstenots. Mums ir Kotonu nolīgums, devītais pants, kur arī ir demokrātijas. Uh, uh, jautājumi norādīti un citi dokumenti, kuri pieprasa rīkoties demokrātiski. Pieprasīsim to. Es negribu vēl papildu nosodījumu. Es vēlos pirmo reizi ieviešanu praksē, un, lai tu, ka nebūs nekādu ne preferenču, ne nu citu nolīgumu, ja netiek ņemti vērā mūsu pašu nolīgumu e, klauzulas un demokrātijas prasības. Paldies! Nākošais runātājs Lidija Senra Rodrīgesā. Paldies, priekšsēdētāji. Svazilendā mēs saskaramies ar e, apvienošanās cilvēktiesību, e, arotbiedrību tiesību pārkāpumiem. Un visas šīs tiesības ir iekļautas starptautiskajā cilvēktiesību deklarācijā. Tāpēc mums parlamentā komisijā ir jābūt nepiekāpīgiem, jāizmanto mūsu rīcībā esošie mehānismi, laiku Svazilendas valdība, e, e, valdība respektētu strādnieku, zemnieku tiesības, kā arī tiesības uz plurālismu, vārda brīvību un arī pieprasām aizturēt, atbrīvot aizturētās priesības. Un pieprasām skatīt tuvāk demokrātijas izpausmi mūsu pašu valstīs, tā skaitā, kur policijas vardarbībā e, izpaužās, kura ja mēs nesakosimies, eh, un arī mūsu pašu dalību valstīs ar šiem jautājumiem nav viss kārtībā. Paldies! Nākošais runātājs Tūnekelams. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Cilvēku tiesību situācija Svazilendā jau ilgu laiku ir problemātiska, maigi izsakoties, bet pavisam nesen tiesiskums, tiesiskums situācija ir ievērojami pasliktinājusies. Un tā, tagad juristu Lanīmā Seko, kurš aizstāvē vietēju arotbiedrību kongresu un Bekī Makūbu, kurš bija pēdējā neatkarīgā žurnāla galvenais redaktors, ir uh, apcietināti. Un tagad mums ir jāpieprasa, lai tiesu vara būtu patiesi neatkarīga, un mums ir jāprasa, lai Svazilendas varas iestādes bez nosacījumiem atbrīvot šīs divas personas un visus citus, kuri atrodas cietumā par to, ka viņi ir jau vēlējušies brīvi izteikties. Jāpieprasa, lai Svazilenda bez nosacījumiem izpildītu no nu, nolīguma uh, normas par uh, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu un runas brīvību, un tāpat preferenču sistēma ir jāsasaista ar eh, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu un jāpieprasa, lai arot biedrību kongress tiktu reģistrēts, un eh, ja tas notiek, tad tas ir tikai pirmais solis, eh, un kam jāsako citiem soļiem. Paldies, Kirtons Dārlings kundze masīvas politiskās eh, represijas uh, Uh, valda Svazilendā un pilsoniskā sabiedrība ir prasījusi mūsu atbalstu no Eiropas parlamenta sagaida šo rezolūciju, kurā mēs norādām, ka mēs uzmanīgi sekojam cilvēka un darba tiesību situāciju šai Uh, valstī un uh, Tulani Maseko un Bekī Mahabu situācija ir neciešama, viņi ir nekavējoties jāatbrīvo, un progress Svazilendā var būt reāls tikai, ja tiek veikti uh, patiešām uh, atbilstoši pasākumi ir jānodrošina cilvēku tiesība aizsardzības Svazilendā. Un uh, komisijai un tās pārstāvjiem Svazilendā tas ir skaidri e, jāpaziņo. ASV ir e, jau spērusi atbilstošas soļus, kādēļ mēs neko nedarām. Paldies. Tagad e, vārds politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Eiropas Tautas partijas grupas Kelijs. Viena minūte. Paldies Svazilendas. Uh, Eh, situācija mūs visus satrauc. Ik viena valsts, kur tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis, un Svazilendā šis ārkārtas stāvoklis ir spēkā 41 gadu kopš 1973. gada, tas ir ļoti satraucoši. Uh, abi cilvēktiesību aktīvisti Lanī Maseko un Vekīma Kubu tiek vajāti un jānorāda, ka uh, tiesnesis, kas vadīja tiesas sēdi, bija tieši tas tiesnesis, kuru uh, kritizēja Mas, Maseko uh, avīzē. Un kā ir uh, norādīts, ka uh, Mums ir uh, parlamentā uh, uh, jāapspriež uh, uh, ekonomiskās partnerības un uh, sadarbības līgums, un mums ir jāņem vērā situācija šai valstī, jāpieprast, lai tiektu respektētas arotbiedrības, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības Svazilendā, citādi mēs šo līgumu, nolīgumu nevarēsim atbalstīt. Paldies! Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Agnes Jongērius. Paldies! Pagājušā gada augustā Svazilēnas premjerministra Lamini uh, aicināja vērsties pret arotbiedrību līderiem, kuri bija kritizējuši ļoti sliktos uh, situāciju valstī darba tiesību jomā. Un par spīti visiem šiem faktiem e, valsts joprojām saņem tirzniecības preferences no Eiropas Savienības puses, kaut arī netiek ievērots ne cilvēku tiesības, ne darba tiesību uh, pamat uh, nosacījumi. Eiropas komisijai būtu jāseko ASV piemēram un jāizmeklē darba tiesību pārkāpumi šajā valstī, uh, kas būtu jāievēro saskaņā ar tirzniecības preferenču sistēmu. Ja stimuli nedarbojas, tad varbūt mums būtu jānosaka sankcijas. Paldies! Paldies. Tagad Aldes grupas vārdā Jose Inacio Farija. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, aktīvisti uh, Svazilendā cīnās par uh, cilvēku tiesībām. Uh, viens no šiem aktīvistiem ir saņēmis uh, žurnālismu balvas par uh, cilvēku tiesību aizstāvību Āfrikā. Tas ir Bekīmā Kubo. Un viņš tika arestēts par to, ka publicēja kritiskus rakstus par uh, cilvēku tiesību situāciju valstī. Uh, Un, uh, kā Kelīkungs norādīja, tiesas procesu vadīja tas pats uh, tiesnesis, par kuru uh, žurnālists bija kritiski izteicies savā rakstā. Ja brīvība tiek ierobežota, tad mūsu uh, primārais uzdevums ir pieprasīt šos cilvēkus atbrīvot un iestāties par brīvību. Paldies, tagad vārds Zdehovska kungam. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, saskaņā ar Kotonu nolīgumu Svāzilēndai ir jāievēro demokrātiskās vērtības un uh, vārda brīvība ir viena no šīm Eh, brīvībām. Un tādēļ uh, juristu Lanīmā Seko un uh, žurnālista Bekīma Hubu arests ir jāuzskata par nelikumīgu. Nedrīkst izmantot brutālas metodes, vēršoties pret cilvēku tiesību aktīvistiem, kuri pauž kritiku par situāciju valstī. Mums ir jānorāda Svazilendai, ka demokrātiskas valstis tā nerīkojas valsts valdībai ir jānodrošina demokrātijas principu un vērtību ievērošana, jāievēro valsts konstitūcija. Eiropas Savienība neprasa neko vairāk, kā tikai to, lai Svazilenda pati ievērotu savu konstitūciju. Un Eiropas Savienības uzdevums ir sekot situācijas attīstībai Svazilendā, uh, panākot cilvēktiesību ievērošanu. Pretējā gadījumā Svazilenda nevar būt mūsu tirzniecības partneri, un tas ir skaidri jāpasaka valsts valdībai. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Fronzolīcas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ir ļoti ļoti svarīgi paust starptautisko solidaritāti apcietinātajiem politiskajiem oponentiem Svazilendā. Mēs nevaram izlikties neredzam to, kādos apstākļos tiek turēti politieslodzītie. Uh, Svazilēnda saskaņā ar Kotonu nolīgumu ir apņēmusies ievērot demokrātiju, tiesiskumu un cilvēku tiesību principus, tā skaitā vārda brīvību un preses brīvību. Valdībai ir jāpilda doties solījumi, jāveic konkrēti pasākumi, lai veicinātu vārda un preses brīvību, nodrošinātu demokrātisko plurālismu un lai varētu ak darboties um, politiskās partijas, lai tiktu ievērot starptautiskās saistības cilvēku tiesību jomā. Ir jāgarantē fiziskā un psiholoģiskā uh, integritāte šiem cilvēku tiesību aktīvistiem un tie nekavējoties jāatbrīvo no apcietinājuma. Paldies tagad uh, deputāts Marijas. Paldies priekšsēdētāji. Situācija Svazilendā ir uh, zināma. 41 gadu tur valda absolūta monarhija, ir noteikts uh, ārkārtas stāvoklis, nepastāv nekāda demokrātija, tiek pārkāptas strādājošo tiesības, nav iespējams veidot ārotbiedrības strādājošiem, tāpat arī cilvēku tiesības tiek mīdītas kājām un uh, pazīstams jurists, kurš aizstāv strādājošo tiesības, kurš strādā arotbiedrībām un ir uh, kritizējis uh, šo sistēmu. Es runāju par uh, Eh, Tulani Maseko un arī eh, žurnālis Bekī Makubu ir kritizējis sistēmu. Tagad viņam ir priespriesti bārgi cietumsodi, pilnīgi nesamērīgi, un tas ir cilvēktiesību pārkāpums, jo valstī saskaņā ar Kotono nolīgumu ir jāievēro cilvēktiesības, bet valsts to nedara, jo tas ir nedemokrātisks režīms. Tagad vārds Kastaldo kungam. Paldies priekšsēdētāji. Svāzilenda ir absolūta monarhija. Tā ir monarhija, kura uh, divi uh, pēdējie neatkarīgie uh, aktīvisti Tulanīmā Seko un Pekīmā Kubu ir kritizējuši tiesu sistēmu, kas nav neatkarīga un Bekīmā Kubu bija pēdējā neatkarīgā žurnāla uh, redaktors, tagad viņi ir notiesāti un atrodas cietumā. Coca-Cola uh, nodrošina valsts uh, IKP 40% un eksploatē valsts ūdens resursus un par spīti tam ASV ir pieņēmusi lēmumu apturēt preferenciālā tirzniecības līguma darbību kopš 2014. gada novembra. Ko mēs varam darīt? Vai mēs vienreiz varam būt konsekventi un prasīt, uh, lai tiek ievēroti tie līgumi, ko esam parakstījuši? Un arī uh, runājot par ekonomiskās partnerības līgumu, uh, Uh, nākotnē atti, attiecībā ar šā reģiona valstīm. Tas uh, ir jāievēro demokrātija, tas pats sakāms par kotonu līgumiem. Mums ir jāievēro nolīgumu principi un jāprasa, lai mūsu pārti tos ievērotu. Paldies! Tagad vārds Džanluko Bonanno. Paldies, priekšsēdētāji. Ir, ir uh, kāds slavens televīzijas uh, raidījums, uh, kas ir, kurā tiek izskatīts, kas ir patiesas apgalvojums, kas ir meli Uh, mēs nevaram Eiropā atrisināt visu, visus pasaules jautājumus. Mēs netiekam paši galā ar savām problēmām. Mēs tagad dodam pamācības citām valstīm. Nu, runājot par Svazilendu, es nezinu, cik daudz no zālē esošajiem vispār zina, kas, un, kas ir šī valsts un kur tā atrodas. Nu, runāsim par, labāk par mūsu uzņēmumiem, mūsu pensionāriem, mūsu bezdarbniekiem, par cilvēkiem, kuri vēlas, lai viņu dzīves apstākļi, darba apstākļi uzlabotos. Un kādēļ mums ir uh, jāiznieko viss šīs emocijas, paužot līdzjūtību tādām valstīm, par kurām mēs būtībā neko nezinām. Un mūsu pašu Man vienalga, vai šos cilvēkus apsviež Svazilēnas varas iestādes vai nē. Tagad Eiropas komisijas vārdā vārds komisāram Stiljanīdes. Thank you, President. Dear colleagues. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Mēs apsveicam Eiropas parlamenta interesētību par abiem šiem cilvēktiesību aizstāvju gadījumiem no kuriem viens izdod žurnālu Nation, un mēs jau 2014. gada martā paudām savas nopietnās bažas par mēdīju un izteiksmes brīvību Svazilendā. Toreiz eh, Maseko un Magubu tika arestēti, tas notika pagājušā gada martā, pēc tam, kad viņi bija publicējuši rakstu savā žurnālā, kritizējot Svazilendas tiesu sistēmas neatkarības trūkumu. E, sākotnēji delegācija, konsultējoties ar partneriem, ļoti cieši sekoja šiem gadījumiem un uzturējuši ciešus sakarus ar tuviniekiem, pieprasījuši tiesības apmeklēt viņus cietumā, Eiropas Savienība uh, 31. martā sag, pagājušajā gadā sagatavoja paziņojumu attiecībā uz um, bažām par abu aizturēto apsūdzību, uh, kā arī pauda savu nostāju startautiskajā darba konferencē, tomēr abi šie cilvēki tika notiesāti uz diviem gadiem tiesu cietumā bez alternatīvas soda opcijas. Šo lēmumu stingri nosodīja vadoša starptautiskās grupas, kā netaisnīgu un neatbilstošu starptautiskiem standartiem pēc sprieduma pasludināšanas jūlijā tika publicēts paziņojums, kurā Svazilendas lēmējiestādes tiek lūgtas respektēt izteiksmes brīvību saskaņā ar valsts konstitūciju un cilvēktiesību pienākumiem. Eiropas Savienība pieļauj to, kā cilvēku tiesību ziņā uzlabošanās ir visai lēnā. Eh, taču tā kā tred, eh, arot biedrības turpina pastāvēt, nav pārliecības vai to sapulces varēs noritēt netraucēti. Noslēgumā gribu norādīt, ka Svazilendas tiesu nozare galvenais tiesnesis ir apsūdzēts par 28 pārkāpumiem, taiskaitā varas ļaunprātīgu izmantošanu tiesnesis Similāne, kurš tiesāja šos aktīvistus, ir arestēts un apsūdzēts par varas daudprātīgu izmantošanu. Arī eh, paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Paldies, komisārkungs ir saņemti septiņi rezolūcijas priekšlikumi attiecībā uz debatēm no saņemti ir priekšlikumi no Tautas partijas, no sociāldemokrātiem, no ALDE, no ECR grupas, no GOE grupas un no e FDD grupas. Tagad debatas slēdzam, balsojums notiks tūlīt. Kolēģis, Kolēģi, pēc vienas minūtes sāksies balsošana. Jums ir viena minūte, lai ieņemtu vietas.